Sākam sanāksmi. Vakardienas sanāksmes protokols ir pieejams. Vai ir kādi iebildumi? Nē. Līdz ar to esam pieņēmuši vakardienas sanāksmes protokolu. Tagad runāsim par cilvēktiesību pārkāpumiem, par demokrātijas un tiesiskas valsts principu pārkāpumiem. Pirmajai došu vārdu jautājumu autorei Durāns kundzei uz divām minūtēm. Lūdzu.